ir Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekmi uz starptautiskajiem auto pārvadātājiem. Jautājums, uz kur jāatbild mutiski. Un tagad došu vārdu Mihailam Krāmeram. Godātie kolēģi! Es vadu transporta un turisma komiteju, un man ir sekojoši jautājumi komisijai, kas attiecās uz Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekmi uz startautiskajiem autopārvadātājiem. Es gribu arī pamatot šos jautājumus un kāpēc es tos vēlos uzdot. witamy panią komisarz panie pośle może pan. Es vēlreiz sāku, saka Krāmer kungs, godātais priekšādātāja, godātā komisārs kundze, godātie deputāti. Es vadu transporta un turisma komiteju un uzdo, vēlos uzdot komisijai sekojošus jautājumus par Krievijas ieviestiem ierobežojumiem un to ietekmi uz starptautiskajiem auto pārvadātājiem. 2014. gada 7. augustā Krievijas federācija ievies aizliegumu noteiktu pārtiks un lauksaimniecības produktu importam, to starp no visām Eiropas saimnības dalību valstīm. Attiecībā uz transporta nozaru embargo nozīmē iebraukšanas aizliegumu transporta līdzekļiem, kas pārvadā lauksaimniecības un pārtiks produktus un tādējādi tas noved pie būtiskas līguma apjoma samazināšanās. Krievijas federācija kavē arī pārtiks un lauksainiecības produktu, kuriem piemērots embargo tranzītu uz trešām valstīm, piemēram, pieprasot eskortēt šādu transportu, desmitkārt palielinot garantiju cenu uzņēmumiem, kas pārvadā kravas, uz kurām attiecas embargo, un pat vispār bloķējot šādu tranzītu. Krievijas tirgus ir ekonomiski pievilcīgs Eiropas Savienības startautiskajiem autopārvadātājiem, ir tīpaši tiem, kas darbojas Krievijas kaimiņu valstīs, tā tuvuma, lieluma un attīstības potenciāla dēļ Komisija jau ir atbildējusi uz Krievijas sankcijām, ieviešot īstermiņa tirgus atbalsta pasākumus vairāk nekā 155 miljonu eiro vērtībā, lai risinātu pārmērīga piedāvājuma tirgū problēmas attiecībā uz augļiem, dārziņiem un piena produktiem Tomēr šo produktu pārvadāšanas ietekme uz tirgu pagaidām ir ignorēta. Ir būtiski norādīt, ka no Krievijas federācijas importētās preces, lielākoties pārtikas un rūpniecības produkti, tiek pārvadāti galvenokārt ar autotransportu. Autopārvadātājiem, kas specializējas pārtiks transportēšanā un kas ir ieguldījuši līdzekļus ar dzesēšanas iekārtām aprīkotos īpašos transporta līdzekļos, Krievijas embargo nozīmē ievērojama līguma apjoma zaudēšanu. Autopārvadātāju grupas starptautiskā transporta fórumā pēdējā sanāksmē 2014. gada 25. un 26. decembrī Parīzē Krievijas pārstāvis paziņoja, ka Krievija vēl vairāk ierobežos starptautiskos kravas pārvad, auto pārvadājumus tās teritorijā no 2015. gada 1. janvāra samazinot Krievijas teritorijā derīgu ECMT Eiropas transporta ministru konferences darbības atļaujas skaitu no 67 līdz 16. Vai ņemot vērā iepriekš minēto, komisija apzinās, cik smaga ir pašreizējā situācija un visas sekas, ko šie Krievijas ieviestie ierobežojumi rāda ES auto pārvadātājiem. Otrs, vai komisija var sniegt precīzus datus par šo Krievijas ieviesto ierobežojumu dēļ Eiropas Savienības ekonomikai radītajiem zaudējumiem, jo īpaši transporta nozerē? Trešais, kādus pasākumus komisija paredz veikt, lai nepieļautu ES autopārvadātājas situācijas, turpmāku pasliktināšanos. Ceturtais, kā komisija plāno iejaukties, jo īpaši transporta nozarē, ņemot vērā šos Krievijas ieviestos ierobežojumus es ekonomikai kopumā. Un piektais, Vai komisija paredz rīkoties tirsniecības politikas komitejā, lai pret Krieviju sagatavotu sūdzību Pasaules tirsniecības organizācijā? Paldies par uzmanību, ar interesi gaidīšu atbildes. Paldies! Tagad došu vārdu komisārei, komisārei Bulcai, lūdzu. Mr. President, honorable members. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Uh, Krievijas eh, aizliegums eh, importēt noteiktas ES eh, preces un dažas pārtikas produkts ietekmē ne tikai lauksaimniecības sektoru. Mēs runājam arī par um, autotransporta sektoru mm, valstīs, īpaši tajās valstīs, kas uh, daudz sadarbojas uh, ar Krieviju šai ziņā. Pēc uh, ASV Krievija pirms krīzes bija otrais uh, svarīgākais importētājs. Tagad uh, zinām, uh, ka 5,1 miljārdu eiro apmērā šis sektors piedzīvoja zaudējumus, tas skar zivju produktus, uh, piena. Uh, produktus, um, augļus un dārziņus, tīpaši kā arī sieru. Turklāt cieš uh, um, piekļuve uz um, Āzijas, Kaukās tirgiem um, caur Krieviju. Uh, satiksme, ceļu satiksme ir um, viens no pamatveidiem, kā transportēt eh, preces eh, no Eiropas Savienības uz Krieviju. Vairāk par 60% preču tiek transportēta šādā veidā. Un papildu uh, agrāro preču ražotājiem cieš uh, mūsu autopārvadātāji pēc uh, šī Krievijas embargo izsludināšanas. Es un mana komanda to labi apzināmies. Uh, bet um, grūti, protams, uh, izvērtēt um, katra pārvadātāja ciešanas. Tas atkarīgs uh, no konkrētās situācijas. Tagad uh, jāpiesaista jaunas um, preces un jāmeklē jauni maršruti. Um, jāskatās, kāds ir uh, kāda ir piedāvājuma pieprasījuma situācija. Eh, īpaši, protams, cieši eh, pārvadātāji, kas investējuši eh, refrižerātora automašīnās, bet tas viss atkarīgs no tā, cik ļoti, cik elastīgi viņi ir varējuši būt un vai viņi varējuši savus autoparkus izmantot citādā veidā. Mēs um, Eiropas Savienības līmenī nevaram piedāvāt uh, tiešo finanšu palīdzību. Uh, man, atšķirībā no lauksaimniecības kolēģa, nav tādas steidzamības fonda uh, šādiem pasākumiem, bet pārvadātājiem ir, uh, varētu būt tiesības uz valstu palīdzību. Mm, runājot par ceļu satiksmi, uh, noteikumi pieļauj Uh, piešķirt 100 uh, tūkstošu eiro palīdzību trīs gadu laikā. Um, līdz šai augšējai robežai uh, par palīdzības piešķiršanu nav jāziņo komisijai. Jā, palīdzības apjoms pārsniedz šo robežu, par to gan ir jāziņo komisijai un tā pieļaujama īpašos apstākļos. Uh, Lielākoties eh, attiecības starp eh, Krieviju un Eiropas Savienību regulē bilaterālie nolīgumi starp Krieviju un atsevišķām dalībvalstīm. Līdz ar to tas ir dalībvalstu ziņā, ko tās var darīt. Mums eh, nav tāda transporta nolīguma mm, starp Krievijas federāciju un Eiropas Savienību. Mēs to varam skatīt tikai vispārējās ārpolitikas kontekstā un attiecību ar Krieviju kontekstā. Tagad ar uh, politikas kontekstā mēs pētam PTO noteikumus un ierobežojumus, ko piemēro Krievijai, uh, ieskaitot arī uh, tranzīta ierobežojumus un atsevišķu produktu importa embargo no Krievijas puses. Paldies uh, komisārei. Tagad politiskās grupas. EPP vārdā Lukačevskas kundze divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Krievijas aizliegums ir um, pasliktināja situāciju ļoti daudzos uzņēmumos, daudzos sektoros, ieskaitot transportu pārvadājumus. Šis embargo ir novadis pie tā, ka jebkuru uh, pārtikas produktu transportēšana caur Krieviju ir kļuvusi daudz grūtāka, ir radušies lieli zaudējumi, uzņēmumi nonāk bankrota priekšā vai bankrotē. Uh, Gribu atgādināt, ka runa nav tikai par ekonomiku, bet par situāciju sabiedrībā vispār. Strauji pieaug bezdarbs un uh, cilvēki pieprasa uh, bezdarbnieku pabalstus. Un uh, uzņēmēji nevar būt droši par savu nākotni. Viņi nevar arī garantēt saviem darbiniekiem uh, drošu nākotni, darba vietas Un runa nav tikai par polijas uzņēmumiem. Arī manā valstī, protams, zaudējumi ir lieli, bet runa nav tikai par mums un ir nepieciešams izrādīt solidaritāti. Mums ir jārūpējas par mūsu interešu aizsardzību. Mums nav vēl nepieciešamā mehānisma, ar ko varētu šim embargo pretoties, bet. Tran <clears throat> situācija transportā ietekmē visu tirgu kopumā. Pagājušajā gadā Polija piedāvāja īpašus risinājumus, kā sniegt palīdzību transporta uzņēmējiem, pārvadātājiem, lielāku palīdzību sniedzot no valsts un sniedzot arī atbalstu tiem, kas vēlas samazināt savu darbības apjomu par labu vidēji komisija kādus īpašus specifiskus soļus jūs grasāties spērt, lai atbalstītu uzņēmējus un strādā, strādniekus, darbiniekus, kuriem draud bezdarbs. Paldies! Klaudija Tapardela lūdzu, viena minūte. Mulțumesc, domnul președinte. Paldies, priekšādātāji globalizētas ekonomikas apstākļos preces arī ir ļoti mobilas un apgādes ķēdes kļūst arvien sarežģītākas un kompleksākas. Krievijas embargo liecina, parāda to, ka politisks lēmums ir tiešā veidā ietekmējis nozari Eiropā, un šis embargo nelabvēlīgi ietekmē transporta situāciju. Mums ir jāsaprot, cik lieli būs ir zaudējumi ekonomikai, netiek ievēroti līgumi un transporta uzņēmēji ekspedītori zaudē līgumu apjomu. Uh, ir lieli pārpalikumi lauksēmniecības ražojuma sektorā, un tas skar ne tikai vienu sektoru. Iekšējais tirgus darbojas tā, ka sekas izjutīs visi Eiropas Savienībā, un pagaidām nav pietiekami daudz datu, kas raksturot visu situāciju kopumā. Uh, Paldies. Tomaš Poreba, lūdzu. Godātais priekšādātāji, komisārs kundze, es domāju, ka šis jautājums ir nepārvērtējami svarīgs un mēs esam viensprāts par to, ka Krievijas embargo attiecībā uz noteiktiem lauksaimniecības produktiem ļoti smagi ietekmēs transporta sektoru Eiropas Savienībā. Tā nav tikai vienas atsevišķas valsts problēma. Tas nav vietējā mēroga jautājums. Uh, Lietuva, Latvija, Slovākija, Čehijas republika, Grieķija un arī mana valsts Polija, mēs ciešam lielus finansiālus zaudējumus kopš pagājušā gada augusta, kad embargo stājās spēkā, Polijas transporta sektors ir zaudējis 22 miljonus, un novembrī tie jau bija 48 miljoni eiro. Uh, Krievijas federācija ir ļoti apgrūtinājusi preču tranzītu cauri savai teritorijai, un nekāda simetrija šeit nav novērojama. Eiropas transporta pārvad, uzņēm, uzņēmumi pārvadātāji tiek pārbaudīti, bet Krievijas uzņēmumi, uzņēmēji ne, ne ar ko tādu nesastopas. Un varbūt par to varētu padomāt. Eiropas pārvadātāji ir na, nu, kā saņemti spīlēs. Uh, um, Vācijā tiek ieviesta minimālā alga, bet no Krievijas puses nāk embargo un valstis, kas atrodas pa vidu, būtībā um, atrodas ļoti neapskaužamā situācijā. Jādomā par to, kā pārstrukturēt algu sistēmu vai līzinga struktūras. Paldies! Meisners kundze. Dank, Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisārs kundze, principā jūs jau atbildējāt uz šo jautājumu, kas šobrīd no jūsu puses ir ļoti sarežģīti kaut ko darīt, bet es vēlos teikt, ka nav jau tā, ka mēs uzskatītu, ka sankcijas pret Krieviju ir nepareizi, it sevišķi, kad mēs paskatāmies, ka pavisam nesen tika nogalināts ņemcava kungs. Protams, sankcijām ir jāatbalsta kļūst pat vēl stiprākām, bet ir skaidrs, ka arī Krievija dod savu pretatbildi, un mēs redzam, ka tas visvairāk skar lauksaimniecības nozari un transporta nozari. Tātad būtībā aptuveni viena ceturdaļa visu lauksaimniecības produktu eksporta no Eiropas Savienības tagad ir tikuši skārti. Tātad Mēs esam mēģinājuši atrast jaunus tirgus lauksaimniecības produktiem, mēģinājuši palielināt lauksaimniecības produktu apgrozījumu šeit Eiropas Savienības tirgu, bet, protams, to nav iespējams paveikt vienas nakts laikā. Piemēram, Lietuvas gadījumā 40% eksporta ir skarts. Tā ir milzīga summa. Būtībā, jā, Baltijas valstis ir tikušas skartas visvairāk no šo ierobežojumu puses. Komisārs Kundze, jūs jau norādījāt, ka no Eiropas Savienības varam negaidīt palīdzību, nav tāda fonda. Dalību valstīm ir pašām kaut kādā veidā jāmēģina risināt šī situācija. Bet jā, mums tomēr ir iekšējais tirgus un vajadzētu rīkoties solidāri, jo mēs tomēr sankcijas pret Krieviju solidāri pasludinājām. Un arī šajā situācijā, kad ir nozars, kas cieš un valstis, kas cieš īpašas zaudējumus, vajadzētu tomēr rīkoties solidāri, jo tiešām Lietuvas gadījumā šie 40% viņi nekad nevarēs paši to kompensēt. Tas nav arī taisnīgi, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību kopumā. Tātad, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs atrastu tomēr risinājumu arī attiecībā uz transporta sektoru. Jā, Paldies! Un tagad goe vārdā Kristokonas kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šis mutiskais jautājums komisijai parāda tomēr to, ka šajā zālē arī ir selektīva atmiņa mēs runājām par šiem te ierobežojumiem, par dažādu lauksaimniecības produktu importa aizliegumu un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā mēs aizmirstam, ka tās bija Krievijas atbilde uz Eiropas Savienības pasludinātajām sankcijām saistībā ar šo kardarbību Ukrainā. Un patiesi ir diezgan dīvaini, ka transporta komiteja tikai šobrīd sāk runāt par šo problēmu. Arī saistībā ar Pasaules tirzniecības organizāciju. Tātad, ja kāda organizācija pirmā pārkāpa PTO noteikumus, tad tā bija Eiropas Savienība. Un tādā gadījumā mums būtībā bija arī ar to jārēķinās. Eiropas Savienība uzskatīja, ka šīs sankcijas ir pamatotas, bet šobrīd mēs redzam, ka šīs sankcijas nekādā veidā neietekmē Krievijas politiku, bet ir izraisījies mm, būtībā sankciju un pretsankciju karš, cīņas Un no tā visvairāk cieša Eiropas Savienība. Ir svarīgi, lai mēs kompensētu šos zaudējumus. Paldies! Evharisto, <clears throat> v imieniu Grupa Europa Volnošķi Demokracija. Paldies! Un tagad Lundgrēna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, šī ir patiesi nopietna problēma tā skar arī jebkuru ierindas iedzīvotāju. Ir sevišķi tos lauksaimniekus, kuri eksportēja savu produkciju, bet mums patiesi ir jāsaprot, ka tā ir tikai un vienīgi Krievijas pret atbilde mūsu pasludinātajām sankcijām. Un es patiesi varu saprast, ka tām valstīm, kur ir ļoti nopietni attīstīta transporta nozare, un tā bija cieši saistīta ar Krieviju, tās valstis šobrīd cieš nopietnus zaudējumus. Bet es nevaru iedomāties, kā tagad varētu šo situāciju mainīt, un komisija jau norādījusi to, ka viņu rīcībā nav līdzekļi, lai kaut kādā veidā šos zaudējumus kompensētu. Un, protams, šie te auto pārvadātāji, ja viņi ir daudz investējuši saldēšanas iekārtās un tam līdzīgi, priekš viņiem šis te Krievijas embargo nozīmē to, ka būtībā visa ekonomiskā darbība ir apstājusies, un tas ir tas, kas notiek manā valstī, Zviedrijā. Zviedrijas auto pārvadātāji daudz naudas investējuši šajā speciālajā transportā, saldētavas iekārtās, un šobrīd viņi jau tāpat sastopas ar netaisnīgu konkurenci no citu dalībvalstu puses. Jā, paldies. Un tagad vārds Arnatu kundzei. Monsieur le Président, mes chers collègues, la question de. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Kramra kunga jautājums mani pārsteidz Krievijas embargo tiecībā uz lauksaimniecības produktiem tika izsludināts mēnesi pēc um, tam, kad šeit parlamentā izskanēja sankcijas pret Krievijas federāciju, un tagad šīs sankcijas tika vēl uh, pagarinātas. Uh, nacionālā fronte bija sākotnēji pret uh, šīm sankcijām pret Krieviju, jo tās nav atbilstošas un kaitē attiecībām ar Krieviju. Un uh, lūk, situācija pierāda, ka Nacionālajai frontei bija taisnība attiecībā uz tās nostāju. Krievijas embargo ir tāds pretpasākums atbilde uz. Uh, ES sankcijām, kas bija pilnīgi absurdas no Briseles puses. Un lūk, tagad visi sūdzas par sakām, un Krāmera kungs pirmais, kas to dara. Un tad es lūdzu komisiju vienkārši atcelt ES sankcijas, un tad noteikti arī Krievija atcel savu embargo. Paldies! Uh, accept, uh... Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdos Krāmera kungs? Lūdzu, Krāmera kungs. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Gribu atgādināt, ir es uzstājos kā komitejas vadītājs un nepaudu tikai savas personīgās domas, bet vienoto komitejas viedokli. Bet ja jūs runājat par vēsturi, tad paturiet prātā, sāciet ar to, ka Krievija ir pārkāpusi līgumus, anektējusi Krimu, un ja jau jūs gribat atsaukties uz vēsturi, tad pavirzieties mazliet sanākā vēsturē. Lūdzu, vārds atbildēji. C'est bon là Oui, monsieur Kramer, j'ai bien compris. Krāmera kungs, es, es saprotu sapratu jūsu teikto. Es uh, zinu arī šo stāstu. Un, uh, jā, pārvaldību nevienmēr eh, Eiropas Savienība ir bijis veiksmīgs uh, stāsts. Es uh, nevajadzētu iejaukties uh, suverenās valsts iekšējās lietās, un um, pie kā laba tas nenoved, un lūk, to pierāda arī Krievijas situācija. Posau Vin, Vim Vandenkamp. Nākamam vārds Vandenkamp kungam. Divi minūti, bardzo prošu. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Priekšsēdētāji kungs. Un es priecājos, ka es varu izteikties pēc savas kolēģis no Front National, jo man ir cits viedoklis. Šobrīd šķiet, ka visa pasaule ir iesaistīta šajā konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Mēs Eiropā izvēlējāmies cīnīties pret šo konfliktu ar sankcijām. Un, jā, šobrīd daudzas nozares sastopas ar šo sankciju sekām, kā pret atbildi, bet patiesi Eiropai ir jārūpējas par to, lai starptautiski nolīgumi tiktu ievēroti. Protams, ka tas ir sāpīgi šobrīd sastopoties ar šādu situāciju gan lauksaimniecības nozarē, gan transporta nozarē. Lauksaimniecībā situācija ir labāka, jo tur ir iespējams kompensācijas. Savukārt Transporta nozarē es domāju, ka, teiksim, arī polijas kolēģi ir tie, kas ļoti cieš šobrīd. Jāsaka, ka komisāri tikai apkopoja faktus un nepiedāvāja nevienu risinājumu. Man būtu trīs jautājumi jums. Vai jums un Margarīnī kundzei ir bijuši kādi kontakti, kādas sarunas, lai risinātu šo situāciju? Jo būtībā Eiropas Savienībā ir daudz tādi ārkārtas fondi. Ir globalizācijas fonds, tajā ir diezgan daudz naudas, to varētu izmantot, lai atbalstītu transporta sektoru. Un Krāmera kunga uzdotais jautājums arī ir ļoti nozīmīgs. Ko Eiropas Savienība dara Pasaules tirzniecības organizācijas ietvaros? Vai mēs izniegsim oficiālu sūdzību? Paldies! Eh, pan poseu Miltiadis Kirkos, mīļu grupas sociālistu demokrātu. Paldies, nākamais Kirkos kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Jā, Eiropas Savienība pasludināja šīs sankcijas pret Krieviju, un tagad tas ir izraisījis nopietnas problēmas lauksaimniecībā gan Grieķijā, gan arī citās dalību valstīs. Bet šobrīd mēs redzam patiesi arī to, ka tas ietekmē transporta sektoru. Piemēram, Grieķijā tie ir 6 miljoni eiro kā zaudētā peļņa. Ņemot vērā Grieķiju vispārējo situāciju, vispārīgo ekonomisko krīzi, tas var būt arī kā pēdējais piliens. Būtībā valdība nepalīdz šiem autopārvadātājiem, Eiropas Savienība arī viņiem nepalīdz, ņemot vērā, ka tas bija Eiropas Savienības politisks lēmums. Tagad ir jākompensē šīs sekas, jo pretējā gadījumā neviens nesapratīs šo politiku. Paldies! Un tagad vārds Zīles kungam. Eh, priekšsēdētāja kungs godātā komisāres kundze vispirms es gribētu teikt ka mēs šeit nerunājam un nežēlojamies lai kāds kremlī par to priecātos vai kāds priecātos kas šeit sēž un simpatizē kremļa politikai. es domāju ka sankcijas ir jāturpina un transporta komitejas vārdā es tikai varu eh, pateikt par ko šodien ir runa. runa ir par to ka krievija jau sen pirms sankcijām izmantoja diskriminējošu pieeju autotransportam Uh, īpaši pārtikas pārvadājumos dalot dalībvalstis eiropas savienības ar dažādiem režīmiem. runa ir par to um, ka ja mēs uh, bija lauksaimniecības fonda naudas pārdales tai pašā laikā mums ir globalizācijas fonda līdzekļi ko vanderkamp kungs minēja kas ir atstājuši uz biznesu ietekmi no globalizācijas procesiem tad no šādiem politiskiem procesiem mums nav neviena solidaritātes instrumenta attiecībā pret auto pārvadājumu nozari kas šķiet absolūti neiedomājami. un visbeidzot šie austrumeiropas pārvadātāji kas visvairāk ir cietuši no šī daļa tomēr tiek iespiesti arī no tā saucamā sociālā dempinga autotransporta nozarē un tādām metodēm kas pašlaik ir apturētas bet kas nebūtu nav beigušās kā vācijas minimālā alga tranzīta pārvadājumiem. paldies es domāju ka runa ir par šo. dziękuję bardzo panie pośle. pan poseł antanas głoga grupa alde półtorej minuty. Much, Godas kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji, priecājos, ka komisārs kundze ir ieradusies šeit, un jāsaka, ka šī situācija patiesi smaga it sevišķi Lietuvā, jo 5% nodarbināto ir nodarbināti tieši transports nozarē. Tātad šī ir ļoti nopietna problēma, kur mums ir nepieciešama komisijas palīdzība un arī idejas par to, kā izdzīvot šādās situācijās, jo ir skaidrs, ka šie ierobežojumi no Krievijas puses rada mums ļoti nopietnu sarežģījumus, ļoti nopietnas ciešanas. Un patiesi vajadzētu paskatīties arī uz to, kas notiek citur Eiropā. Eiropā, piemēram, Vācija ir pieņēmusi likumu par minimālo algu. Piemēram, arī situācija Beļģijā, Francijā un citur. Viņi vēlas, lai auto pārvadātāji guļ viesnīcās, kuras vienkārši vēl nav uzceltas, kuras neeksistē. Es domāju, ka mums ir jābūt kreatīviem un vienotiem cīņā pret Krieviju. Lielas paldies, um, kolēģi. Čelsima kundze. Seimūras kundze FDD. Uh, paldies. Um, es vēlos uzsvert uh, ceļa satiksmes situāciju un Krievijas izturēšanos um, šajā sektorā. Mūsu pārvadātāji nevar um, turpināt biznesa attiecības ar Krieviju, tad viņi ir jāatbalsta nodokļu maksātājiem, mums ir pārtikas produkti, ko nevaram uh, Um, pārdot uh, embargo dēļ uh, esam piedzīvojuši milzīgus zaudējumus. Tas ietekmē arī mūsu uzņēmumus. Uzņēmumiem jāmaksā daudz vairāk, jo tie nevar piekļūt Krievijas tirgumu. Es tieši atbildīga par šo nestabilitāti. Un um, bija absurdi provocēt Krieviju šādā veidā. Un tagad, lūk, mēs par to maksājam. Činkuje. E, Paldies. Vai e, pieņemsiet zilo kartīti no Jakovčiča kunga? Lūdzu. Paldies priekšsētāji kungs un e, īstenībā, kolēģi, jūs ļoti nejauki izteicāties par valstiem, kas um, nesen samārā iestājās Eiropas Savienībā, par Austrum Eiropas valstīm proti. Un, uh, vai jums vispār nav kauns uh, par situāciju? Un uh, man interesē, kā jūs vispār varat uh, tā runāt pēc visa, ko esam piedzīvojuši, lai mums būtu vienota Eiropa. Labi. Salīnī kungs. Divas minūtes. Lielas paldies priekšsādātāju kungs. Paldies arī komisāram par, ka viņš ieradās tik vēlu, lai runātu par šo tēmu, kas man ļoti interesē. Manā valstī gan problēma nav tik ļoti relevanta šai sektoram Mēs, protams, pamanījām sankciju efektus dažādiem produktiem, bet, nu, efekts nav bijis tik liels. Savukārt, um, um, atšķirībā no Austrum Eiropas valstīm, mēs mazāk manām šīs uh, problēmas tieši transporta sektorā, mm, bet uh, tas tomēr skar arī mūs. Es uh, pilnīgi saprotu Krāmera kungu uzdotos jautājumus, es piekrītu arī pārējiem kolēģiem tādā ziņā, ka. Uh, Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbilde šajā jomā, jo, kā jūs pareizi teicāt, komisāra kungs, mums nav īpaša fondu, lai atbalstītu mm, autopārvadātājus, bet um, kaut kas tomēr jāsameklē. Rīt mēs runāsim par iespējumu ekonomisko atbalstu uzņēmumiem krīzes uh, situācijā, teiksim, tārauda rūpniecības uh, uzņēmumiem Eiropā un uh, lauksaimniecības sektorā. Mums arī pastāv pasākumi, mēs nevaram ignorēt transportu. Daži teica, uh, nu tad ar fantāziju paskatīsimies uz to visu un centīsimies sameklēt risinājumu. Nu, bet mums uh, jāpiedāvā cilvēkiem cerība, un uh, tikai cerības palīdzību mums izdosies izvarīties no dīvainām diskusijām, kuras mēs te arī piedzīvojam. Nu, tagad uh, mēs nerunājam par to, ko vainot sākotnēji sankcijas vai embargo, embargo vai sankcijas. Mums nepieciešams risināt problēmu un jādomā vairāk par cilvēkiem Eiropā. Paldies uh, jums, kolēģi, un turpinās. Uh, deputāte De Monte. Viena minūte, lūdzu. Paldies. Krievijas eh, federācija aizliegus importēt eh, noteiktus eh, produktus no Eiropas Savienības. Tas izraisa problēmas industrijai daudzās jomās, preces produkti paliek nepārdoti, un transporta sektors, kas uh, ir piegādājis visas šīs preces iepriekš, uh, piedzīvo zaudējumus. Īpaši vairumu tirgotāji cietuši šo pēdējo gadu laikā no attiecību ar Krieviju pasliktināšanas. Mums jāiejaucas kaut kādā veidā lai uh, palīdzētu rūpniecību un uh, padarītu sektoru par konkurētspējīgāko. Paldies jums! Tagad Zlotovski kundze, EKR viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem, kolēģi. Es piekrītu visiem, kas uh, izteicās par Krievijas uh, sankcijām pret eh, mūsu transporta sektoru nāk kā rezultāts, eh, kā atbilde uz mūsu pašu sankcijām, bet mūsu sankcijas bija Krievijas uh, uzbrukuma Ukrainai rezultāts. Un tas bija uzbrukums kaimiņu valstī. Nacionālas frontes kolēģe uh, saka, atcelsim sankcijas un viss būs lieliski, bet Dārgie kolēģi, pirms desmit gadiem franču valodā parādījās vārds bistro. Un vai jūs zināt šī vārda izcēlesmi? Es nevēlu jums vairāk uh, tādas izcēlesmes vārdu jūsu valodā. Labi, Krievijas sankcijas dārgi izmaksā, bet Krievijas uzbrukums arī ļoti dārgi izmaksā. Nu tad vajadzētu pacensties, lai. Uh, līdzīgi vārdi franču valoda vairs neparādītos, un arī citās valodās ne. Paldies, uh, kolēģe, un tagad Zemke kungs. S un D. Paldies. Es ļoti skaidri izteikšos. Krievijas embargo pieprasa rīcību trijos virzienos. Mums jābūt konsekventiem, solidāriem visām valstīm Eiropas Savienībā. Mums jāatbild Krievijai. Krievija nevēlas būt solidāra. Otrakārt, es uzskatu, ka komisijai vajadzētu būt stingrākai savos lēmumos pret Krieviju, tai vajadzētu bloķēt tranzītu vairāk savā teritorijā. Un treškārt, mums jādomā par finanšu atbalstu mūsu auto pārvadātājiem. Šiem uzņēmumiem nepieciešams mūsu atbalsts. Kāpēc? Varbūt ierobežojumi kādreiz e, tiks izbeigti, bet e, mūsu transporta uzņēmumi arī jāizdzīvo līdz tai dienai. Paldies! Tagad Kužmikungs, EKR viena minūte. Paldies! Daudz runātāji pieminēja šeit, ka Krievijas embargo ir politisks lēmums un ka tā ir reakcija uz iepriekšējo ES lēmumu par sankcijām. Bet ja tas tā ir, Eiropas Savienībai tagad jāizrāda solidaritāte, jāizstāv, jāpalīdz sektoriem, kas piedzīvo zaudējumus uh, aizlieguma dēļ. Uh, Eiropas Savienība ir daudz finanšu resursu, un mums ir globalizācijas uh, fonds, pielāgošanās fonds. Un tagad mēs piedzīvojam milzīgo ekonomisko krīzi un problēmu, un varbūt fondu var vismaz daļai izmantot tam, lai um, palīdzētu vairumtirgotājiem. Polijā viena trešdaļa mm, uzņēmumu transporta sektorā ir skarti. Tūkstošiem darba vietu ir apdraudētas. Es vēlos piesaistīt jūsu uzmanību šai ļoti dramatiskai sektora situācijai. Paldies jums! Turpina priekšsēdātais, vai akceptēsiet zilo kartīti no Stahovska kunga? Lūdzu. Paldies! Paldies! Uh, godāto kolēģi. Te jau izskanēja vairāk kārt uh, lūgums kompensēt kaut ko, bet kam un ko uh, mums jākompensē. Īstenībā eh, Čehija uh, tieši pēc uh, Krievijas sankcijām um, mums bija konstatējami vislielākie zaudējumi. Nu, ja mēs runājam par zaudējumiem, tad 2014. gadā Polijā mūsu zaudējumi mm, tā lēšu vismaz pārsniedz 50 miljārdus eiro. Varbūt Čehijas republika tik ļoti necieši, bet Baltijas valstis un Somija. Uh, Mm, ļoti cieši no uh, Krievijas izturēšanās, un mums jābūt solidāriem. Yes, Aira Sender. Aijala Senders kundze. Es nerunāšu par sankcijām un arī par to, kāds ir to efekts un vai tās var mainīt politiku, kā bija Spānijā Franko laikā un kas notika Kubā sankciju periodā. Tas ir zināms, bet es gribētu runāt par šo embargo, ko Krievijas federācija ir noteikusi un kā tas ir ietekmējis mūsu reģionu. Mēs pārdodam nektarīnus un e, mašīnas piekrautas ragļiem jau bija pie Krievijas robežas un tur tika apstādinātas un nu tā bija jāmeklē jauni tirgi, jaunas iespējas vai arī šie augļi vienkārši sapūtu. Uh, un tagad tiks no, tiek noteikti jauni aizliegumi, garantiju uh, cenas tiek paaugstinātas, un tas uh, palielina zaudējumus. Komisārs Kundze, jūs teicāt, ka jāmeklē jauni tirgi, bet tas nebūtu nav tik vienkārši. Šķēršļi pastāv arī Eiropas Savienībā, un uh, pārvadātāji gaida no jums rīcību. Paldies! Pirinska kungs lūdzu sociāldemokrātu vārdā. Godātais priekšādātais komisāris kundze gribētu lūgt jūsu atbildi uz trešo Krāmera kunga jautājumu, proti, uh, kādus pasākumus jaunā komisija parādz veikt, lai nepieļautu Eiropas Savienības autopārvadātāju situācijas turpmāku pasliktināšanos. Es uzsveru, ka runa ir par jauno komisiju, jo mēs sagaidām, ka komisija darbosies kā komanda, nevis izolēti katrs komisārs pats par sevi. Un Eiropas komisāriem jāspēj novērtēt pasākumu sekas. Transporta sektors ļoti cieš šobrīd, un uh, transporta tirgus uh, cieš lielus zaudējumus. Nevarēs vienkārši to ignorēt un sacīt mums atgriezieties mājās. Paldies, deputāt kungs. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Kelī kungs, lūdzu. Viena minūte. Paldies, priekšēdētāji. Katru reizi, kad tiek noteikti kādi ierobežojumi, tad kāds to izjūt uz savas ēdas. Ir mēs dzirdējām ļoti tādus bēdīgus aprakstus, kā starptautiskos pārvadājumus aizliegumu šobrīd ir ietekmējuši. Varbūt iepriekš jau tika teikts, ka mums vajadzētu izveidot komiteju, kas palīdzētu tiem, kas visvairāk, kas ir cietuši ierobežojumu dēļ. Nepietiek pateikt, ka palīdzība jāsniedz attiecīgai dalību valstī. Palīdzībai ir jābūt Eiropas saimnības līmenī. Es saprotu, ka komisārai tas, to nav viegli nodrošināt, bet ir jārīkojas līdz Krievija izbeigs šo embargo. Paldies! Balčītis kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji, godātie deputāti, komisāras kundze. Šodien mēs tiešām dzirdējām dažādu problēmu aprakstu, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka runa nav tik daudz par ekonomiku un transportu, bet gan par politiku un mūsu solidaritāti. Mani izbrīna uh, ka specifiskus risinājumus vai problēmu risinājumu piedāvājumus es nedzirdēju no jums. Mēs esam ļoti smagā situācijā, bet ir jāmeklē risinājumi. Es pilnībā saprotu Itālijas raizes, ko rada uh, bēgļu plūsmas, arī tas ir politisks jautājums. Un Eiropas Savienībā vai mēs zinām, kas ir solidaritāte un kā tā izpaužas, vai mēs ļausim Krievijai mūs sašķelt? Komisārs kundze, lūdzu, sniedziet ekonomisku atbalstu valstīm, kas ir cietušas visvairāk. Nākamais runātājs. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas Savienības un Krievijas federācijas sadursme tādā augstā kara garā ir uh, novedusi pie tā, ka no Eiropas mums ir jāprasa kompensācija ne tikai grieķu lauksamniekiem, bet arī grieķu uh, pārvadātājiem. 14% lauksaimniecības produkcijas no Grieķijas nonāk Krievijā, turklāt tos pārvadā ar autotransportu. Un salīdzinot ar 91. gadu um, sadarbībā ar Dienvidslāviju, toreiz Grieķija arī saņēma kompensāciju. Un es varu atsaukties uz dokumentu, kurā ir noraidīta Eiropas Savienības iespējamā palīdzība Grieķijai Krievijas embargo dēļ. Runa ir par Grieķijas pārvadātājiem, un viņi tiek aicināti paši meklēt risinājumus problēmai. Par to atliek tikai nokaunēties. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs. Es domāju, ka ir ļoti būtiski saprast un arī informēt uh, visas iesaistītās puses par to, kas tiešām notiek. Un, manuprāt, uh, mums ir jāiepazīstas ar problēmu no visām pusēm, ne tikai ar sarežģījumiem transporta un lauksaimniecības sektorā. Ir sekas ir dažādas, dažādās valstīs tās izpaužas atšķirīgi. Mums nevajadzētu skatīt katru sektoru atsevišķi, bet domāt par globālu rīcību, jo sankcijas iespējams ievilksies Un es domāju, ka jūs neesat vienīgā, kam no komisijas vajadzētu runāt ar Eiropas parlamentu. Pieeja jābūt tādai pārsektorālai. Tagad lūdzu. Obrigāt, prezident. Ferrero kungs, paldies priekšādātāju. Um, Eiropas Savienības pārvadātāji tagad cieš sankciju dēļ un Krievijas embargo dēļ. Un līdz ar to eh, šie uzņēmumi, šie uzņēmēji neatbalsta sankcijas, ko Eiropas Savienība noteica pret Krieviju. Šie uzņēmumi tagad cieš, jo konflikts padziļinās. Uh, Viņi ir kļuvuši tā kā par situācijas ķilniekiem un runa ir par ģeopolitiskām interesēm, par ģeopolitikas stratēģiju, ko nemaz nav tik viegli formulēt vārdos. Un te pēkšņi atbalstu saņem uh, fašisti un no tiem tiek gaidīts, ka viņi iztenos Eiropas senības intereses, bet pārvadātāji, lauksaimnieki, eh, zvejnieki eh, nonākuši ārkārtīgi smagā situācijā Eiropas Savienības rīcības dēļ, un Eiropas komisija nevar tagad atrunāties, ka nepie kā nav vainīga. Kom un pateikt, ka kompensācija jāmaksā dalību valstīm. Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdos Krāmera kungs? Lūdzu. Vēlreiz par vēsture. Krievija ir lauzusi uh, uh, līgumu Mm, pēckara līgumu, ko parakstīja visas puses. Krievija ir anektējusi Krieviju, vai jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi? Ja Krievija nebūtu lauzusi šo līgumu, anektējusi Krimu, tad nekādu sankciju no Eiropas Savienības nebūtu bijis. Vai jūs nosodāt Krimas aneksiju vai nē? Karu, senjor Kramer, es atbildēšu un uzdošu jums pretjautājumu. Jūs minējāt daļu no vēstures, vai jūs atceraties, kad AS Lūlandes kundze no ASV nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Savienību un finansējumu uh, nacistiem un fašistiem, kas pārņēma varu Ukrainā. Tie ir spēki, kas nonāca pie varas pateicoties Ārpus Savienības atbalstam. Uh, deputāts Rope, lūdzu. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Nepaisant didelį. Jā, komisāris kundze. Pat ja Krievijas pasludinātie ierobežojumi tagad ir nopietni kaitējuši transporta nozarei, tad šobrīd transporta nozara nesaņem nekādu atbalstu no Eiropas Savienības. Teiksim, Francija un Beļģija ir ieviesuši vēl stingrākas prasības attiecībā uz autopārvadātāju atpūtas laikiem, Vācija ir ieviesusi minimālo algu autopārvadātājiem un līdz ar to Baltijas valstu autopārvadātāji īpaši ir cietuši no šīs situācijas, un es aicinātu tomēr jūs domāt par kompensācijām Baltijas autopārvadātajiem un aicinātu Franciju, Beļģiju un Vāciju atcelt šos te restriktīvos pasākumus. Jā, paldies. Hetmana kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es neatkārtošu visus tos argumentus par to, cik nopietni Krievijas ierobežojumi ir skāruši Eiropas autopārvadātājus. Tātad tie ir simtiem miljoni eiro, un šo ietekmi izjūt ne tikai transporta nozarē, bet arī citās rūpniecības nozarēs. Un līdz ar to Eiropas Savienībai vajadzētu izrādīt solidaritāti un komisijai vajadzētu atbalstīt Eiropas Savienības autopārvadotājus. Varbūt mēs varētu paredzēt de minimis palīdzības principu autopārvadātājiem. Es domāju, ka to ir vienkārši ieviest, tas būtu ļoti liederīgi. Komisija varētu par to padomāt. Jā, paldies, Vojčehovska kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Nešaubīgi. Eiropas Savienībai tagad būtu jākompensē visi zaudējumi tiem, kuri ir cietuši šos zaudējumus. Protams, sankcijas bija nepieciešams. Tās ir nepieciešams. Es biju šokēts par to, ko teica Ferēras kungs. Viņš runāja par neofašistiem Ukrainā, un ka Krievijas rīcība ir kā atbilde uz viņu rīcību. Es domāju, ka viņš nesaprot vienkārši, kas tur īsti notiek. Acīm redzot, Portugāla ir geogrāfiski ļoti tālu no Ukrainas, bet es vēlos teikt, ka tas, par ko mēs šobrīd runājam, tas ir nopietnas apdraudējums Eiropas Savienības drošībai. Tātad mēs nevaram pakļauties šādam Kremļa diktātam. Paldies! Un tagad vēlos dot vārdu komisārs kundzei. Es vēlētos, lai komisārs kundze komentētu deputātu teikto un atbildētu uz viņu jautājumiem. Deputāti vēlas konkrētu rīcību no komisijas puses, nevis to, ka dalībvalstīm pašām ir jāatrisina šī problēma. Un tātad jautājums ir par atbalstu auto pārvadātājiem. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, liels paldies par visiem komentāriem un jo īpaši par ierosinājumiem. Es esmu tos visus piefiksējusi, esmu uzklausījusi visas bažas un esmu pārliecināta, ka komisija tās ņems vērā savā turpmākajā darbā. Tāpat es apsolu izskatīt saulaicīgi, īsā laikā jūsu konkrētos priekšlikumus. Es ļoti labi apzinos, ka šie izaicinājumi tiem ir jāatrod horizontāls risinājums. Šī situācija ir ļoti nopietna un tajā pašā laikā jūtīga. Bet vēlos uzsvērt vēlreiz mūsu pozīciju. Komisija pilnībā izprot autopārvadātāju bažas saistībā ar piedzīvotajiem zaudējumiem pēc Krievijas ierobežojumu ieviešanas. Tāpat Mēs esam gatavi analizēt šo situāciju. Šobrīd man nav pierādījumu tam, ka būtu nopietni, nopietnas problēmas šajā tirgu. Un runājot par globalizācijas fondu, ko pieminēja deputāti. Globalizācijas fonds ir paredzēts, lai izmaksātu kompensācijas atlaistajiem darbiniekiem, tad, ja šādas masveida atlaišanas ir saistītas ar globalizāciju. Un es domāju, ka šobrīd mēs nevaram runāt par šādu situāciju. Tālāk par šiem te kompensējošiem mehānismiem valsts līmenī. Šāds atbalsts, valsts atbalsts un palīdzība ir iespējama, bet tiem ir jāatbilst Eiropas Savienības noteikumiem valsts atbalsta jomā. Un patiesi Eiropas Savienībai pašai nav speciāla fonda priekštransporta nozars. Tāpat vēlos teikt, ka arī runājot par šo te citiem fondiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs rīkotos un novērstu trešo valstu citus pasākums, kas varētu kaitēt Eiropas Savienības transporta nozarei. Protams, būtu labi, ja šī situācija, mūsu saspīlētās attiecības ar Krieviju, tajās iestātos zināms atslābums, bet varu teikt, ka es vēlos turpināt strādāt kopā ar jums un dalību valstīm pie šī jautājuma un skatīties, vai nav kāds risinājums Pasaules tirsniecības organizācijas ietvaros. Tas būs mūsu pirmais nopietnais solis. Paldies! Reglamenta punkts. Pošler kungam vārds. Uh. Ja, danke, herr präsident! herr präsident bei aller wertschätzung für ihre äh, vorsitzführung Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Es biju šeit zālē, pieteicos runāt, un tā kā Austriju arī īpaši ir skāruši šīs sankcijas, šie ierobežojumi, man nedēva vārdu, saka Obernair kungs. Tātad es uzskatu, ka tas ir netaisnīgi, ka vieniem tiek dots vārds, citiem netiek dots vārds, pat ja es nepiedaru ne pie vienas politiskās grupas. Tātad es vēlētos teikt, ka nebija līdzsvers attiecībā uz to, kā tika dots vārds. Jā, paldies, godētais kolēģi, es ļoti atvainojos. Patiesi tā bija mana kļūda, jūsu vārds bija šajā runātāju sarakstā. Patiesi no visas sirds vēlreiz atvainojos jums. Dziękuję, pani komisārš, e, za. Paldies, komisārs kundze.